ziņojums Eiropas Savienības ekonomiskā diplomātija. Sākumā komisijas vārdā vārds atkal uh, Katainen kungam. Priekšsēdētāji, liels paldies vēlreiz. Šis jau atkal ir viens no jautājumiem, pie kura es cieši sadarbojos ar pārējiem kolēģiem komisijā komisiju un augstā pārstāva vicepriekšsēdētāja Mogarīnī kundze, kā arī Eiropas investīcija banka strādā pie tā, uh, lai uzlabotu Eiropas Savienības ekonomisko diplomātiju. Ekonomiskā diplomātija nozīmē, ka mēs izmantojam visus svirus, kas ir mūsu rīcībā, lai aizstāvētu Eiropas Savienības ekonomiskās intereses. Tas nozīmē samazināt barjeras un veicināt investīcijas uh, globālā tirgū. Tas nozīmē, ka mums ir jāveicina ekonomiskā attīstība un vienot noteikumi, kā arī jānodrošina Eiropas Savienības uzņēmēja darbības padarīšana starptautiskāka. Un par to jādomā, iztenojot Eiropas Savienības ārējo politiku. Eiropas Savienības ekonomiskā politika ir tas, kas mums var palīdzēt nodrošināt izaugsmu un nodarbinātību, kas ir viena no prioritātēm Junkera komisijai. Tā kā ir sagaidāms, ka lielākā ekonomiskā izaugsme notiks ārpus Eiropas Savienības, mums ir jāizmanto visas iespējas, lai veicinātu Eiropas Savienības labklājību pasaules mērogā. Šajā nolūgā mums ir jātīsta uh, uh, visaptvaroša, vispārēja pieeja, izmantojot tirzniecību, investīcijas, rūpniecību, inovāciju, kā arī ārpolitiku. Eiropas Savienības ekonomiskā diplomātija, tai ir arī finansiālā dimensija. Un uh, to palīdz īstenot arī Eiropas Investīcija banka. Uh, Komisijas dienesti, ārējās rīcības dienests un Eiropas investīcija banka jau šobrīd aktīvi strādā pie tā, lai samazinātu šķēršļus un radītu rosinošus pasākums, atverot un atklājot globālos tirgus. Strādājām pie regulatīvās konverģences un vienotiem spēles noteikumiem visiem ekonomiskiem partneriem. Mēs atbalstam arī Eiropas uzņēmēju darbības padarīšanu starptautiskāku. Mēs strādājam pie tirzniecības un investīciju eh, politikas īstenošanas sektor, ar sektoriālu pieeju. Īstenojot eh, diplomātisko pieeju, izmantojot Eiropas Savienības uh, delegācijas, kā arī strādājot uh, samitu ietveros ar partneru valstīm un arī finansējot iniciatīvas, lai veicinātu to, ka uzņēmēja darbība kļūst starptautiskāka. Uh, To ir iespējams darīt, piemēram, nodrošinot piekļuvu tirgumu, atbalstot Eiropas tirzniecības kameras darbību ārpus Eiropas Savienības, strādājot pie dažādiem sadarbības projektiem. Bet, protams, ka mēs daram, varam darīt vēl vairāk, lai nodrošinātu lielāku konsekvenci un efektivitāti. Uh, Eiropas Savienības ārējai rīcībai ekonomiskajā jomā. Vispirms mums ir jāizprot Eiropas ekonomiskās intereses un strateģiskie mērķi, kādi mums ir ar um, izšķirīgiem partneriem. Un mums ir jāizmanto politikas instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai sasniegtu šos mērķus un nodrošinātu konsekvenci un sinerģiju. Pienācīgas konsultācijas, koordinācijas, um, vienota pieeja ir jānodrošina kopā ar parlamentu, dalībvalstīm, rūpniecības pārstāvjiem jo vienota Eiropas Savienība ir spēcīgāka un tā ir vairāk iespēja izmantot svirs efektu. Ekonomiskās eh, diplomātijas jautājums, pie tā mēs strādājam ar Eiropas Savienības komisijas eh, dažādiem dienestiem, cenšamies konkretizēt tos un nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem mūsu darba kārtībai. Darba grupa jau ir palīdzējusi nostiprināt mūsu ārējo koordināciju, un viens no nākamajiem soļiem būs Um, dot labākas vadlīnijas Eiropas Savienības delegācijām par to, kā tās varētu aizstāvēt Eiropas Savienības intereses. Mēs arī pārdomājam to, kā varētu uzlabot koordinācijas darbu ar Eiropas dalībvalstīm un rūpniecības pārstāvēm, lai mēs strādātu kopā, um, domājot par vienu to pašu mērķi optimālā veidā, lai eh, sniegtu konkrētu atbalstu un eh, ļautu Eiropas uzņēmējiem strādā starptautiskajā mērogā. Šajā nolūkā mēs diskutēsim ar dalībvalstu pārstāvjiem un rūpniecības pārstāvjiem gan Briselē, gan arī Eiropas galvaspilsētās, bet arī trešajās valstīs, kur dip ekonomiskā diplomātija tiek īstenot uz vietas. Eiropas Savienības delegācija mērķis tādējādi ir ļoti svarīgs. Eiropas parlamenta loma Eiropas Savienības diplomātijas ekonomiskās diplomātijas īstenošanā ir ļoti svarīgi, jo jums ir attiecības ar parlamentiem visā pasaulē. Mums ir jāturpina strādāt pie vienotu mērķi, lai aizsargātu Eiropas Savienības ekonomiskās intereses. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, ar uh, lielu interesi uzklausīšu jūsu viedokli par to, ko mēs varētu darīt vairāk un kāda būtu labās prakses piemēra, kurus jūs esat piedzīvojuši viesojoties ārzemēs. Paldies! Tankis, jā. Paldies! Tagad pirmais runātājs Tautas partijas grupas vārdā vicepriekšsēdētājs Tajānīkungs uz pusotru minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji komisārkungs! Ja Eiropas Savienība vēlas spēlēt vadošo lomu starptautiskajā arēnā un veicinot konkurēt spēju dažādās nozarēs, tai patiešām ir nepieciešama ekonomiskās diplomātijas politika. Pirmkārt, palīdzēt uzņēmējiem ārzemēs, e, nostiprināties e, jaunajos tirgos, piemēram, Āfrikā, Latīņamerikā un citur, un konsolidēt esošās pozīcijas Eiropai arī būtu jākļūs, jāveicina dažādu uzņēmumu internacionalizāciju, piemēram, MVU, izmantojot dažādas biznesa fórumus un tā tālāk. Ir jācīnās arī pret uzņēmumu pārcelšanos. Mums arī ir jāstrādā ar investīciju un turisma plūsmām, kas palīdz Eiropai ekonomiski augt. Ir nepieciešams izveidot efektīvus, pietiekamus pasākumus, piemēram, attiecībā uz emisijām, un tas ir palīdzējis mūsu uzņēmumiem strādāt ārzemēs. Bet labākais veids, kā virzīties uz priekšu, ir izveidot īpašas nodaļas ārējās rīcības dienestā, kas palīdzētu MVU, kas vairs strādāt ārzemēs. Mums arī ir jānodrošina, ka mēs arī tālāk veicināsim ekonomisko izaugsmi. Un es ceru, ka tas, ko jūs teicāt, arī realizēsies un uh, arī citi komisāri izpildīs šīs apņemšanās. Paldies, saka priekšsēdētāji. Un tagad uh, sociāla demokrāta vārdā Grapīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Ekonomiskā diplomātija nav nekas jauns. Mēs jau nerunājam pirmo reizi par šo jautājumu. Es atceros, ka Tažanī kungs, e, kā komisārs, kā viceprezidents e, uzsāka ārkārtīgi interesantu programmu 2013. gadā šajā jomā. Un ir skaidrs, ka Eiropa ir jākļūst daudz, e, par daudz spēcīgāku spēlētāju starptautiskajā arēnā, jo ekonomiskā diplomātija ir daļa no ārlietu politikas, lai veicinātu Eiropas pilsoņu ekonomisko labklājību. Ekonomiskā diplomātija izmanto ārlietu instrumentus, lai atbalstītu Eiropas uzņēmēju ekonomiskās intereses. Un, lai sasniegtu šo mērķi, Eiropai ir jāveicina konkurētspēja globālā līmenī tai ir jāsaglabā vai jāpārņem vadošās pozīcijas strateģiski svarīgās jomās. Atceroties sarunas ar komisāriem un ar Junkera kungu, eh, tika minēts tas, ka mums ir jāinternacionalizē savi uzņēmumi, sniedzot atbalstu MVU, lai šie uzņēmumi varētu strādāt trešajās valstīs. Arī jūs, komisāri, to teicāt, bet nenorādījāt, kā to darīsiet. Un ja nav skaidri noteikti budzekļu līdzekļi, šādu MVU atbalstam, tad nekas netiks, netiks e, panākts. Man ir skaidri jautājumi tātad. Kādus diplomātiskos instrumentus jūs plānojat izmantot brīdī, kad, e, Amer kad e, Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgas tirsniecības sarunas ar lieliem spēlētājiem, piemēram, ASV un Ķīnu? Eh, es esmu jau ilgi strādājis ar MVU jautājumiem gan parlamentā, gan savā valstī kā ministre un gribēju jautāt, kādus ekonomiskos instrumentus jūs plānojat izmantot, lai atbalstītu MVU, lai viņi varētu attīstīt savu biznesu trešajās valstīs. Ko jūs darīsiet, lai mūsu MVU būtu konkurētspējāki, pamatīgāki, aktīvāki starptautiskajā tirgu un ko jūs darīsiet, lai veicinātu Eiropas vērtību ievērošanu Eiro, uh, pasaulē, jo skaidrs, ka ekonomiskā diplomātija ir svarīga un tā varētu palīdzēt Eiropas uzņēmumiem. Paldies, tagad ECR frakcijas vārdā. Krasnodebska kungs uz vienu minūti. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienība varētu darīt vairāk, lai izmantojot šīs ekonomiskās diplomātijas instrumentus, mēs varētu veicināt mūsu produktu, mūsu uzņēmumu atpazīstamību, piesaistot investorus. Šeit būtiski svarīgs jautājums ir reģionu un valstu līmenis. Un par to tika runāts arī sarunās ar Katainēnu kungu Eiropas stratēģiju centrā. Jautājums arī ir, piemēram, par to, kā šādu diplomātiju izmantot, ņemot vērā visu Eiropas valstu un reģionu intereses. Un, manuprāt, šeit mums vajadzētu tomēr stiprināt nacionālo valstu rīcība, rīcību, nevis e, jāizstāj šīs valstis. Ir skaidrs, ka plaisas starp Eiropas centru un perifārējām zonām aizvien pieauga Un, ja mēs runājam par ekonomisko politiku ar valstīm, eh, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, tad mums šiet, šīs plaisas būtu jānovērš. Aldas grupa vārdā Šāks kundze. Manuprāt, šīs ir ļoti svarīgas diskusijas īstajā brīdī, un mūsu grupa patiešām atbalsta šīs diskusijas. Pašlaik Eiropa ir vērsusies uz iekšieni, nevis skatās uz ārpusi. Uh, lai saredzētu ne tikai draudus no ārpuses, bet arī iespējas. Viena no Eiropas stiprajām pusēm ir mūsu mīkstā vara, un, manuprāt, ekonomiskā diplomātija varētu būt viens no veidiem, kā nodrošināt labāku izpratni pilsoņu starpā, kāpēc mums ir, piemēram, nepieciešamas ekonomiskās politikas. Un šeit ir jārunā konkrēti, piemēram, par MVU, eh, par divpusēju sadarbību, Jo no vienas puses mums ir nepieciešami diplomāti, pārstāvji, kas meklē ār, iespējas trešajās valstīs, bet mums ir nepieciešams arī īpaša nodaļa, kas piesaistītu zināšanas un investīcijas Eiropai. Mums nevajadzētu savā starpā tik daudz sacensties, bet vairāk būtu jāstrādā kopā kā visai Eiropas Savienībai. Pavisam nesen biju uh, Bostonā, Masačustā, kā mūsu delegācijas vicepriekšsēdētāji, un tur es redzēju inkubātors, kur bija uh, dažādi Eiropas uzņēmumi, uh, kas piesaistīja partnerus no ASV, piemēram, Nīderlandes centrs, Vācu centrs un tā tālāk. Kāpēc mēs nevaram apvienot spēkus un parādīt, ko Eiropa var piedāvāt, apvienot mūsu zināšanas, uh, uzņēmējdarbības uh, spēlētājus, uzņēmējus un, un citus Tas pats attiecas arī uz silīciju ieleju. Manuprāt, šeit ir daudz iespēju izvairīties no pārklāšanās, bet uh, arī nodrošinot tādu savstarpēju savienojumību, bet īpaši pasaulē, kas nepārtraukti mainās. Mums ir jāiesaist arī privātais sektors, arī nosakot politikas, lai viņi arī varētu veicināt cilvēktiesību ievērošanu, korporatīvo sociālo atbildību un veicinātu arī visu citu mūsu mērķu izpildi. Paldies! Un tagad GNGL frakcijas vārdā vārds Šolca kungam uz vienu minūti. Paldies priekšsarētājs kundze, komisāra kungs. Jūsu skaidrojums par Eiropas Savienības ekonomisko diplomātiju uh, norāda uz um, attiecībām, kas ir vērstas, lai uh, radītu noiet tirgus un investīcijas. Uh, Un eh, šeit visi Eiropas Savienības politikas eh, novirzieni tiek uz to vērsti, tomēr eh, paliek neatbildēti jautājumi. Jau ilgstoši ir skaidrs, ka uh, tirzniecības sakaru veicināt aktivitāti darbojas tikai starp attīstītākām un mazāk attīstītākām valstīm. Uh, Un e, te ir runa ne tikai par mērķu tirgu sasniegšanu, bet gan e, vienas centrālas problēmas apzināšanos, proti globālie dienvīdi rada um, lielāko daļu uh, tirzniecības aktivitātes un uh, Eiropas Savienība. Uh, riskē neņemt vērā to, ka šī tirdzniecības aktivitāte galvenokārt ir vērsta uz pašu dienvidu interesēm, un tādā gadījumā tā kļūs par šo dienvidu dienvidu tirdzniecības ķīlnieci, un jau tagad šis reģions ir atbildīgs par vairāk nekā trešdaļu pasaules tirdzniecības. Paldies! Pateicos, un tagad vārds Altmāram Karasam uz pusotru minūti. Priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi! Man ir prieks par to, ka Tajānī kunga un uh, arī Inta grupas uh, di ievadītā diskusija notiek uh, šodien, un arī er Austrija šeit uh, ieņem tādu vadošu lomu veicinot uh, eh, MVU starptautisko aktivitāti. 80 līdz 90 procenti ekonomikas izaugsmes turpmāko 10-15 gadu laikā ir prognozēta ārpus Eiropas Savienības un trešdaļa no tās izaugsmes Ķīnā. Un uh, Ļu, liela daļa Eiropas Savienības MVU darbojas ārpus savas valsts, tikai 25% šo uzņēmumu darbojas Eiropas Savienības iekšienē, un investīcijas, pateicoties globalizācijai, notiek galvenokārt ārpus Eiropas. Mēs eh, šeit runājam par eh, Āfrikas eh, attīstību Mums ir jāatver durvis, jo pretējā gadījumā mēs šo ekonomiku vairs nevarēsim atļauties. Mums ir vajadzīga sadarbība uh, starp ekonomikas spēlētājiem, MVU un Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu. Paldies, un tālāk uz pusotru minūtu vārds Asīs kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies, vicepriekšsēdētāji kungs. Ekonomiskā diplomātija. Tā ir jābūt par vienu no centrālajiem eh, jautājumiem, pie kuriem mēs strādājam īstenojot ārpolitiku. Vispirms mums ir jāpanāk tas, ka mūsu uzņēmumi var darboties starptautiskā mērogā. Un mums ir jāstrādā arī pie Eiropas Savienības tirgus. Mums ir jāatbalsta mazie un vidējo uzņēmumu. Tie saņem daudz atbalsta no dalībvalstīm, bet ir nepieciešams arī Eiropas Savienības līmeņa atbalsts, jo uzņēmums saskars ar grūtībām cenšoties, cenšoties iekarot tirgus ārpus Eiropas Savienības. Tātad mums ir jādomā par um, šo uzņēmumu atbalstīšanu. Mums ir jādefinē ļoti specifiski instrumenti, finanšu instrumenti, atbalsta instrumenti, loģistiskie instrumenti, lai, kā jau es teicu, mūsu uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, varētu uh, iesaistīties starptautiskā darbībā. Vēl viens ļoti svarīgs aspekts. Um, Mums ir jācenšas piesaistīt investīcijas Eiropas Savienībai. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds Levandovska kungam uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, piekrītu analīzes rezultātiem un uh, tam, ko izklāstīja Katēnen kungs. Protams, ka mums ir jāizmanto Eiropas Savienības institūcija potenciāls, lai īstenot Eiropas Savienības ekonomiskās intereses. Es vēlējos uzstāties šovakar, jo kā Eiropas parlamenta delegācijas vadītājs attiecībām ar Irānu, es esmu strādājis pie ļoti uh, interesanti jautājumi, proti mēs sākam sadarboties ar uh, jaunu valsti un 144 valsts šobrīd cīnās par tiesībām um, darboties šajā valstī. Tātad mums ir jāaizsargā savas intereses, mums ir jācīnās par investīciju iespējām šajā valstī, mums ir jāatbalsta mazie un vidēji uzņēmumi un mums ir jāapmainās ar informāciju. Tāda ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība, tā vietā, lai nosūtītu 144 oficiālās vizītes un delegācijas, protams, vēl bez visām privātajām delegācijām, kas eh, sacenš šajā tirgu. Ir vēl kāda problēma, ar kuru mēs saskaramies un kur ir jāpārvar. Proti, mēs vēlamies aizsargāt arī cilvēktiesības, bet bieži vien par to aizmirstam cīnoties par Eiropas Savienības ekonomiskajām interesēm. Paldies, paldies, tagad vārds eh, Markusam Pīperam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Enerģētikas nozare un lielā rūpniecība ir eh, strateģiski ļoti svarīgas eh, nozars, kur vārdā mums ir jāstrādā pie ekonomiskajām interesēm, bet arī ekonomiskā diplomātija ir saistīta ar izaugsmas iespējām. Un eh, tā ir iespēja arī komisijai nodrošināt izaugsmas iespējas ārpus Eiropas Savienības Tā ir iespēja arī eh, kreisiem spēkiem šeit parlamentā atbalstīt TTIP un līdzīgas nolīgums, lai mums būtu labāks ietvers. Mums ir jāatbalsta eh, mūsu tirsniecības kamēra darbība ārzemēs, bet es domāju, ka mēs varam darīt arī ko vairāk. Komisija varētu stiprināt savu uh, globālo tirgu, nostiprināt to un mēs varētu atbalstīt eh, šīs delegācijas. Mums, mums ir attiecīgie finansiālie līdzekļi, lai to atbalstītu. Tā tad, dāmas un kungi, mums ir vēl milzīgs potenciāls un iespējas, pie kā jāstrādā kopā ar dalībvalstīm un tirsniecības kamerām, kas darbojas ārzemēs, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus, stiprinātu tos un. Uh, Tajānī vadībā komisija to jau uzsāk, mēs varētu to vēl intensificēt, lai mūsu maz, uzņēmumi eh, ārzemēs nestu pozitīvu signālu par Eiropas Savienību. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Salīnīkungam arī uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs! Ekonomiskās uh, intereses un ekonomiskā diplomātija ir ārkārtīgi nozīmīgas uh, Eiropas Savienībai. Ekonomika ir tā nozara, ar kuras palīdzību Eiropas Savienība ir popularizējusi spēcīgu attīstības modeli, Eiropas modeli, kas ir balstīts uz konkrētām aktivitātēm, kāds īsteno pilsoņu, proti uzņēmumi bet eh, domājot par ekonomiskajām interesēm, nevajadzētu aizmirst arī par cilvēktiesībām un jādomā arī par sociālā modeļa attīstīšanu. Lai šī diplomātija tik tiešām darbotos, mums ir jāsaprot, kādas ir mūsu stiprās puses. Mēs esam spēcīgi ražošanas jomā. Mūsu rīcībā nav uh, izē materiālu Tātad, strādājot pie ekonomiskās diplomātijas, mums vajadzētu sadarboties ar tām dalībvalstīm, kurām ir šie izēja materiāli un ražošanas iespējas. Tas ir izaicinājums, eh, pie kura mēs varam strādāt ekonomiskās diplomātijas ietvaros. Tātad mums ir jācenšas aizstāvēties, nākot klajā ar priekšlikumiem un mums ir jāveido diplomātskais korpus, kas pārstāvēt mūsu intereses visā pasaulē. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds Šoicis kundzei uz pusotru minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties eh, Tajanī kungam par to, ka šis jautājums eh, joprojām ir darba kārtībā. Uh, Tas ir uh, koncepts, kas ir labi zināms Eiropas dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā, tāpēc pateicos par to, ka turpinat strādāt pie šī jautājuma. 22% no IKP ir Eiropas Savienībā. Mēs esam ļoti spēcīgi, bet mums ir nepieciešama arī ekonomiskā diplomātika, mums ir nepieciešama darboties spējīga ārpolitika, kas nevar darboties pēc, bez ekonomiskās diplomātijas. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāsasaista Eiropas Savienības dalībvalsts un uzņēmumu, bet arī ārējās rīcības dienests, jo bez tā mums neizdosies uzņemties vadošo lomu pasaules ekonomiskajā arēnā. Protams, ka mums ir jādomā arī par Eiropas pilsoņiem, mums ir jācenšas eh, padarīt starptautiskāku mūsu darbību un īpašs uzsvars ir jāliek uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo mēs zinām, ka Eiropas Savienībā uh, galvenā ir vidusšķir, tāpēc ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie mehānismi, bet jautājums, uh, Kādi tad ir šie mehānismi, kas jau tagad ir mūsu rīcībā? Tie ir daudzskaitlīgi. Tie ir jāizmanto, lai veicinātu izaugsmu un mazo video uzņēmumu darbību. Paldies! Liels paldies! Pēdējais pirms privā mikrofona procedūras ir Polčakungs uz pusotru minūti. Liels paldies priekšsēdētājiem! Sākotnēji grasījos uzsākt savu uzstāšanos ar eh, citu komentāru, bet klausoties komisāru teiktajā, mainīju savas domas. Tāpēc man būtu jautājums, kāda ir Eiropas ekonomiskās diplomātijas mērķi? Jo man šķiet, ka komisārs to pieminēja tikai daļēji, tāpēc es vēlētos atbalstīt Grapīnī eh, kundzi, uh, kas uzdev jautājumu, kādi ir tie specifiskie instrumenti un mērķi, kādi ir Eiropas ekonomiskajai diplomātijai. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība ir svarīgs spēlētājs starptautiskajā arēnā, tāpēc es domāju, ka tai būtu jāuzņems lielāka loma. Mēs neesam pietiekami labi pārstāvēti. Tā Jānīkungs pieminēja trīs mērķus. Esmu pārliecināts, ka ļoti svarīgi atbalstīt mūsu uzņēmums, jo viens no lielākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā ir veiksmīgi uzņēmumi, kas darbojas starptautiskajā tirgū. Tam būtu jābūt vienam no mūsu galvenajiem mērķiem. Un iemesliem, kas ļauj attīstīt Eiropas ekonomisko diplomātiju. Paldies! Liels paldies! Četri deputāti pieteikušies brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Vārds tiks dots visiem. Vispirms eh, Marijas kungam uz vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji! Ņemot vērā esošos politiskos spēkus, Eiropas ekonomiskā politika būs pielāgota lielajām Vācijas uzņēmumiem un nebūs ne pilsoņu, ne MBU pusē. Un beigu beigās dalībvalstīm būs jāpilda lēmumi, kas eh, neatbilst pilsoņu vēlmēm. Jo ļoti bieži komisija izprot šādu diplomātiju kā kaut ko, kas eh, varbūt ir saistīts ar eh, sankcijām eh, pret Krieviju un nemaksājot, piemēram, sankcijas, nemaksājot, piemēram, kompensācijas tiem, kuri ir cietuši no šādām sankcijām. Runa arī, piemēram, ir par kaut kādām lietām, kas ir jāiekļauj TTIP nolīgumā, bet komisija pie tā nestrādā, turpina vienkārši savu dzīvi kā iepriekš. Kā tad eirokrāts vispār var eh, darboties politiskās ekonomikas eh, diplomātijas jomā? Tas var būt tāds kā ekonomiskais NATO, kas veicinās transatlantiskās intereses, neskatoties uz pilsoņu vēlmēm, un ir pilnīgi skaidrs, eh, ka netiek ņemts vērā pasaules ekonomikas multipolaritātes jautājums. Jakovčiča kungs lūdzu. Priekšsēdētājs kundze lai Eiropas Savienība un Eiropas ekonomika joprojām būtu konkurētspējīga, mums ir nepieciešams internacionalizēt mūsu ekonomiku, jo Eiropas ekonomikas daļa samazinās eh, pasaules ekonomikas apjomam pieaugot. Tieši tāpēc eh, ekonomiskā diplomātija ir tik svarīga, Mums ir jāveido sinerģijas ar dalību valstu diplomātijām dažādās valstīs, ir īpaši Dienvidu Amerikā un Āfrikā. Manuprāt, šai iniciatīvai ir jābūt saistītai ar vēl kādu jautājumu. Ar jautājumu, kas ļoti bieži tiek apspriest šajā zālē, un šis jautājums ir migrācija. Manuprāt, ar šo jautājumu varētu arī strādāt savādāk. Un nobeigumā es gribēju teikt, ka enerģētikas jautājums arī ir ārkārtīgi svarīgs. Jāpiemina arī turisms, bet lai turisms kļūtu aizvien nozīmīgāks, mums ir jākļūst organizētākiem nekā līdz šim. Vārds Kuņēčinas kundzei. Kolegovē, ekonomiskā diplomācija mazā. Dārgie kolēģi, ekonomiskai diplomātijai ir jāveicina Eiropas ekonomikas mērķu izpilda ārzemēs. Un komisija un parlaments bieži norāda, ka viņi domā par MVU, nevis tikai par korporācijām. Viņi arī izsaka līdzīgus apgalvojumus attiecībā uz TTIP, bet patiesība ir tāda, ka tikai 13% mazo uzņēmumu eksportē produktus ārpus ES Jāsaka, šis ir ārkārtīgi slikts rezultāts, ja mēs runājam par šādu uzņēmumu atbalstu. Mums daudz agresīvāk būtu jābalsta mūsu interesi un mūsu uzņēmumi. Mums ir jāicina mazie uzņēmumi, lai tie iekļūtu starptautiskajos tirgos un nebūtu jāatbilst tikai starptautiskie uzņēmumi, lielās korporācijas. Es gribēju teikt, mums nevajag TTIP un CETA. Mums ir nepieciešama kārtība Eiropas Savienībā, jo ja mums šeit būs uh, nekārtību, tad nekādu kārtību citur nenodrošināsim. Paldies, Tomašets kundze. Atverot ārzemju tirgus eh, mūsu uzņēmējiem un investīciju iespējas dodot viņiem, tad tas ir kaut kas ļoti iekārojums. Bet mums ir jāatceras, ka dalībvalstīm arī ir savi ekonomiskās diplomātijas modeļi, un viņi neuzskata, ka nebūtu nekas slikts, ja Eiropas Savienība palīdzētu nodrošināt interešu ievērošanu ārzemēs un piesaistītu investīcijas. Tomēr mums būtu jākoordinē savas darbības dažādos līmeņos, tad starp Eiropu un dalību valstīm, lai šo ekonomisko interešu izpildu netiktu institucionalizēta, jo valstīs ir dažādas intereses, dažādas ambīcijas. Un ir pilnīgi skaidrs, ka uh, Eiropas ekonomiskā diplomātija palīdzētu tikai galvenajām lielākajām Eiropas Savienības valstīm uh, uz citu valstu rēķina. Paldies, tagad dosim vārdu Katainēna kungam noslēguma vārdiem. Lielas paldies! Paldies par šīm interesantajām debatēm. Nu, īpaši šeit esmu priecīgs redzēt Janī kungu, kas ir mūsu ekonomiskās diplomātijas tēvs, jo viņš nāca klajā ar šo konceptu laikā, kad viņš bija komisārs, un mēs mēģinam turpināt un tālāk attīstīt viņa darbu, mācīties no labākajām praksēm lai uzlabotu šo ekonomiskās diplomātijas efektivitāti. Bija jautājums, kādi ir šīs ekonomiskās diplomātijas mērķi? Es mēģināju skaidrot, ko mēs darām, kas arī skaidro mūsu mērķus, piemēram. Mums ir bijuši ļoti interesanti augsta līmeņa ekonomiskie dialogi ar Ķīnu. Un šis jautājums arī paliks darba kārtībā, jo es regulāri tikos ar uh, vicepremjeru Markai, kopā, protams, ar citiem komisāriem. Un no Ķīnas puses arī piedalās dažādi ministri. Šajos pasākumos Mums dažkārt ir diskusijas arī ar privāto sektoru. Mēs eh, laiku pa laikam uzaicinam uzņēmumu pārstāvis, lai uzklausītu viņu viedokli, lai uzzinātu par viņu gaidām, tad ko viņi gaida no Eiropas Savienības, no Ķīnas, kādas ir viņu prioritātes, ko viņi vēlas, lai mēs darītu, lai uzlabotu biznesa vidi. Piemēram, pēdējo reizi septembrī Pekinā mums bija šāda tikšanās piedalījās arī komisārs uh, Ettingers un komisārs Bults. Un tika runāts par sadarbību G5, 5G ietvaros. Komisāra Bulk arī runāja par platformu savienošanu. Mēs arī runājām par iespējamām Ķīnas investīcijām Eiropā. Un mēs esam spējuši pabeigt darbu pie tehniskajiem jautājumiem. jo ķīniešiem ir aizvien lielāka interese investēt Eiropā. Tātad tie ir tikai daži no piemēriem uh, par rezultātiem, ko mēs šādā dialogā varam nodrošināt. Pirms dažiem mēnešiem mums bija līdzīgs dialogs Ankārā, Turkijā, Turcijā, arī uh, Istambulā. Mums tika piedāvātas idejas, eh, ko abas puses varētu darīt, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi abās dialogu pusēs. Mums bija arī eh, diskusijas par regulātoru sadarbību par, mikro, par makroekonomiskiem jautājumiem. Tur mums pievienojas komisārs Muskavicī. Mēs arī runājām par sadarbību izpēc un attīstības jomā. Tie ir tikai daži no piemēriem, ko mēs darām. Nu, arī skaidra, ka tās ir mūsu, tie ir mūsu mērķi, Bet nu, skaidrs arī ir tas, eh, ka viens no galvenajiem prioritāriem jautājumiem ir tiesniecības nolīgumi ar trešajām valstīm. Man būtu jāpiemina arī attīstības politika un investīcijas. Tātad šo abu jautājumu kombinācija ar tirsniecību un sadarbību investīciju jautājumos, jo daudzas trešās valstis, kurām mēs palīdzam, eh, ieviest reformas, uh, un kuras arī saņem atbalstu no Eiropas Savienības, šīs valstis vēlas kļūt arī par mūsu partneriem, nevis tikai par finansējumu sanēmējiem. Un tur, protams, diplomātijai ir liela loma. Un tieši tāpēc mēs plānojam izveidot tādu kā fondu, kas varētu būt līdzīgs EFSE fondam, lai sniegtu atbalstu Eiropas investoriem trešajās valstīs. Nu, tā ir tikai viena no idejām. Un nobeigumā es gribēju pieskarties sadarbībai ar MVU. Es jau pieminēju vienošanos tirzniecības jautājumos, bet būtu vēl dažas lietas jāpiemina. Uh, kādu lomu spēlē Eiropas uzņēmē darbības tīkli trešajās valstīs? jo esmu saticies ar lielisku uh, tirzniecības uh, un rūpniecības kameru pārstāvjiem, piemēram, Ķīnā, uh, kur viņi rūpīgi seko katru dienu, kas notiek Ķīnas tirgos. Līdzīgi bija arī Singapūrā, ASV un Turcijā. Es plānoju doties uz uh, Irānu un Līča valstīm. Bet ja parlamentam ir kādas labas idejas par to, kā mēs varētu uzlabot mūsu atbalstu MVU, noteikti informējiet mūs. Jo mēs varam organizēt tirzniecības veicināšanas eh, braucienus, uzaicinot arī MVU. Mums ir jābūt inovatīviem, mums ir jādomā, ko varētu darīt vairāk un savādāk kā līdz šim. Un e, ņemot vērā to, ka šeit ir tik daudz pieredzējuši deputāti, kam ir pieredze darbā ar tirsniecības politikām, ar tirsniecības veicināšanu, noteikti jūs varat nākt klajā ar kaut ko ļoti interesantu un esmu atvērts, gatavs jūs uzklausīt, lai mēs e, palīdzētu mūsu uzņēmumiem darboties trešajās valstīs un uzlabotu tirsniecību. Liels paldies! Vielen Dank! Paldies! Līdz ar to diskusija par šo.